sociāldemokrātu grupas vārdā esam saņēmuši eh, priekšlikums par izmaiņām, eh, par deputātu sastāvu izmaiņām delegācijās un komitejās, un eh, tas stājas spēkā šodien. Jūs esat saņēmuši vakardienas sēdes protokolu, vai ir kādas pretenzijas? Nē, tad esam protokolu pieņēmuši. Tagad mums ir uh, jādiskutē par Holmajeras un uh, Garda Bezala Rubjala kunga ziņojumu Eiropas Savienības 2020. gada finanšu budžets, bet Holmajeras kundze vēl zālē neredzu. Tādēļ došu sākumā vārdu Gardi Zabal Rubiela kundzei. Bet pirms uzsākt diskusijas gribēju jums pateikt, ka eh, ja vēlēsieties pieteikties brīvā mikrofona, zilās kartītes procedūrai un arī jaunajai eh, procedūrai, Jūs varat pieteikties visām šīm procedūrām elektroniski, un jūs varat tātad to izdarīt ar savas balsošanas kartītes palīdzību. Ja vēlaties piedalīties brīvā mikrofona balsošanā, jūs varat piedalīties jau tagad. Jums, tātad jūs varat tam pieteikties jau tagad, jums nav jāgaida līdz pašām sēdes beigām. Tagad Rubjēl kundze. señora presidenta señor comisario señor ministro mañana vamos a votar un presupuesto en esta. priekšsēdētāji ministra kungs Rītdien mēs balsosim par 170 miljārdu eiro budžetu. Šī summa varētu šķist liela, bet tas ir tikai 1% no Eiropas Savienības labklājības. Un ar šo naudu mums ir uh, jāfinansē tās politikas, par ko esam uh, vienojušies. Mums ir prioritāras politikas jomas, mēs esam palielinājuši arī uh, izdevumus uh, vairākās kategorijās par 3 miljardiem. 2 miljardi ir paredzēti, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām efektīvākā veidā. Tas demonstrē, ka mūsu institūcija ir gatava cīnīties pret vienu no lielākajiem izaicinājumiem. Un mēs patiešām vēlamies strādāt visās jomās, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Pirmām kārtām jau runājot par infrastruktūras uzlabošanu, lai varētu dekarbonizēt mūsu tautsaimniecību, mūsu transportu un vairāk investēt tādās tautsaimniecības jomās, kas ir vidē draudzīgākas un ilgspējīgas. Protams, klimata pārmaiņas nav mūsu vienīgā prioritāte, lai gan tā ir ļoti būtiska. Mēs pieprasījām arī vairāk līdzekļu jauniešu bezdarba iniciatīvai, un uh, ne padome, ne komisija neuzskatīja, ka tam vajadzētu atvēlēt vairāk līdzekļu. Mēs vēlējāmies arī vairāk finansējuma Erasmus programmai, tāpat ir jāpalīdz mūsu lauksaimniekiem un arī uh, lopkopiem, kas ir tiešā veidā cietuši tirzniecības uh, ķildu rezultātā. Un arī Welcome Refugees programmai vēlējāmies pieprasīt finansējumu, runājot par viņu uzņemšanu ne tikai Eiropas teritorijā, bet arī tajās valstīs, kas neskatoties uz tā jau nevisai saulainiem apstākļiem uz vietas, palīdz šiem uh, migrantiem. Un mums jārunā par visa veida migrantiem un bēgļiem, piemēram, arī par palestīniešiem, kas šādu statusu uh, piedzīvo jau apmēram 60 gadus. Mēs mēģinājām uh, veicināt ar budžeta palīdzību to politikas jomu attīstību, kas tiešā veidā ietekmē mūsu pilsoņu dzīves. Kā referente par citām institūcijām gribēja izmantot sev atvēlēto laiku, lai uzsvērtu šo institūciju veikto darbu. Jāsaka, ka Ne viss, kas norisinās Eiropā, notiek pateicoties parlamentu komisijas un padomas darbam. Mums ir jāpiemina arī citas institūcijas, lai patiešām procedūras norisinātos glūdi, lai eh, būtu tāda starpdisciplināra un starpsektoriāla pieeja. Ir jāprūpējas, lai arī citas institūcijas paņem, saņemtu pietiekam daudz finansējumu, lai varētu savu darbu veikt godam. Mēs nevaram visu uh, laiku tikai samazināt budžetu. Mums ir jāturpina atbalstīt arī reģionu komiteja, uh, pašvaldības, pilsētas. Arī ir ļoti svarīgi.